failus, uh, tad, tad 30% uh, saistoši enerģijas efektivitātes mērķis līdz 2030. gadam. Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums arī ceļā uz Eiropas Savienības uh, apņemšanos un saistībām, mm, kādas esam apņēmušies COP21 citra komitejā jau bija pirmā viedokļa apmaiņa. Uh, par šo failu 23. martā, un šodien referents tad arī mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu projektu. Adams Gīreks, es eh, dodu jums vārdu, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Šo jautājumu jau esam skatījuši. Ziņojuma projekts ir pārtulkots visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, līdz ar to varat izlasīt savā valodā visus priekšlikumus, kur runājam par šo mērķi. Negribu teikt, vai mērķis būs 30%, 35% vai 40%. Gala uh, mērķim ir jābūt tādām, par ko vienosimies sarunās ar visām grupām. Personīgi var norādīt, ka es, protams, gribētu uh, būt pēc iespējas ambiciozāks mērķu uh, ziņā, jo es uzskatu, ka tas ir iespējams. Tas ir īstenojams. Ir iespējams sasniegt šo mērķi. Bet tikai tādēļ, ja neierobežojam sevi ar pēdējo enerģijas plūsmas ķēdes posmu, bet ja mēs ņemam tomēr visu enerģijas ķēdi no primārās enerģijas, no enerģijas pārvades līdz lietotājiem, patērētājiem un enerģijas uh, izmantošana tirgu lauksaimniecībā, celtniecības industrijā, mājokļos un tam līdzīgi. Ja šāda ir mūsu pieeja, ja mēs izvēlamies šādu plašu pieeju, tad es domāju, kā ambiciozāko mērķi varēsim sasniegt, bet par to vēl diskutēsim. Lai nu kā, ziņojuma galvenā ideja ir uzlabot uh, neatjaunināmās enerģijas primārās enerģijas efektivitāti tur ir eh, jāņem vērā arī tas, ka jākoriģē primāra enerģija faktori un eh, jāpielāgo izmaiņām, ņemot vērā enerģijas efektivitātes faktoru. Šie indikātori tiks izmantot, lai aprēķinātu enerģiju. Lūk. Tātad tas nebija iepriekšējā direktīvā ņemts vērā 2012. gadā. Bija grūti izveikt šīs, šos aprēķinus, iespējams, tie nebija paši precīzākie. Mums eh, šī primāra enerģija ir jāsamazina. Kādēļ? Nu tādēļ, ka jāsamazina emisijas, kas rodas no kaitīgām gāzēm. Jāsargā klimats. Jāsaglabā resursi nākamām paudzēm. Visbeidzot, tas ir jādara, lai padarītu mūsu ekonomikas konkurētspējīgākas. Lai nu kā, nav nekādu ierobežojumu, kad runājām par atjaunāmo enerģiju izmantošanu. Un nu, tā ir arī loģika, kas ir šī priekšlikuma pamatām jāņem vērā arī kas tāds, kas līdz šim ir ignorēts. Atjaunamās enerģijas pārvēršana izmantojumā enerģijā. Ir neatjaunamās enerģijas apjoms, kas tiks izmantots, jā, taču tas būs atkarīgs no enerģijas uh, groz katrā dalība valstī enerģijas efektivitāti varam panākt, piemēram, aizstājot enerģijas patērējošas industrijas ar industrijām, kas patērē mazāk enerģijas un aizstāt ar atjaunāmēm enerģijām. Šis ir viens no iemesliem Tādēļ mums precīzāk vajadzētu aprēķināt dalību valstu saistības, un te mums ir jā pievienojam primāro enerģiju galenerģijai, tas ir slikti, tas ir nepareizi, tie dažādi produkti, arī dažādi šie enerģijas pārvēršanas metodas. Šai mērķi. Tad nu balstu savu ziņojumu uz trim pīlāriem. ir jāprēķina dalību valstu saistības 2021. un 30. gadam, arī iet, izmantojot primārās enerģijas ietaupījumus. Otrā pīlā, otrais pīlārs ir holistiska pieeja un visu nozaru iekļaušana, neizslēdzot transportu. Trešais pīlārs - dalība valstu pieejas elastība, kad runājam par uh, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz enerģijas ietaupījumiem, ņemot vērā visu enerģijas faktorus, visa veida enerģijas no šīs pri ir primārā enerģija un arī uh, pārvedas resursi, nesniegšu tagad visus skaitļus. Tie, kuri strādā ar šo jautājumu, rezervi, zina, ka rezervas ir lielākas nekā tās, ko izmantojam, bet arī izmaksas ir lielākas. Ir liela e, investīcija izdevumi. Un pēdējā saikne šai ķēdē ir patērētāji tirgi, lauksaimniecība, industrija un mājokļi. Uh, Madam Annelien van Bosjut is a member of each committee, but uh, also... Bosjut kundze ir arī itras komitejas locekle, un um, es sveicu jūs, arī ko jūs dzirdēt. Markus Pīpērs, tagad ETP grupas vārā lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an den Berichterstatter Paldies priekšsēdētāji par šo padziļināto analīzi. Paldies, ka esat pārstrādājis šo priekšlikumu. Tajā ir daudz interesantu jautājumu. Enerģijas faktors, kā tiek aprēķināt primāra enerģija mērķi. Nu, ir jautājumi, kas tiešām ir interesanti un par kuriem mums jāvienojas. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tieši vienai lietai. Te runa par revīziju. Mēs eh, no jauna nepārakstam energi, um, direktīvu. Kā ETP mēs gribam koncentrēties uz trim četriem pāntiem šajā revīzijā, šajā pārskatā. Mēs nevēlamies pārdefinēt tagad visu direktīvu. Kas mums ir svarīgi? īstenojamība. Domājam, ka nevajadzētu eh, nevajadzētu ignorēt tehnoloģisko attīstību, tātad ir jāņem vērā indikatīvi faktori. Arī šai sistēmai jānodrošina lielāka saskanība, konsekvence. Un tad ir runa arī par šo dzīves ilgumu, ko tagad definējusi arī komisija kā bezgalīga, bet mēs te gribam konkrētus griestus. Arī tad visi šie mērķi tik ņemt vērā vienkāršoti, un, lai tiktu paredzēta uh, elastība dalību valstīm. Un visbeidzot komisija arī atsaucās uz uh, enerģijas efektivitātes transponēšanas direktīvas biju referents um, strādāt pie šī ziņojuma. Četrdesmit procentu mērķi par tiem no jauna būs sarunas. Un tiešām es te uzstāšu, lai trialogos mēs varētu par to vienoties. Nekādā gadījumā parlaments nevar šeit šķelties. Mums ir jāierunā vienā balsī trialogā, citādi padomu mūs neuzvars nopietni, un ETP sniegs arī savu dēvumu. Arī citiem ir jāizvēlas tieši šāda pat pieeja. Paldies, kolēģi, par komentāriem. EKR vārdā. Man būs jūtas kundze. Um, ik ga het ook uh, vrij kort houden uh, en de belangrijkste punten. Paldies īsi. Kas ir svarīgākais mūsu grupai? Tie ir 30%, bet tikai eh, norādoši, indikatīvi. Mūsu likumdošanas mērķis ir samazināt CO2 emisijas. Dalību valstīm ir jābūt iespējai investēt. Par primāro galenerģiju es domāju, ka Te ir svarīgi arī ļaut dalību valstīm izmantot sistēmu, kas liekas tām efektīvāk, cits vairāk izmanto primāro enerģiju, cits izmanto uh, šo gala lietotā enerģiju. Septītais pāns par igadējo samazinājumu 1,5%. Un te eh, piekrītam padomē par 1,4%. Lai nu kā ļoti, kā ļoti svarīgi tas, ka 2027. gadā izvērtēsim, kā šis viss darbojas. Lai nu kā būs jābūt ambicioziem, bet jāpaliek arī realistiem. Tādēļ jāizvērtē arī izmaksu un ieguvuma analīze, jo kādā brīdī tas maksās lielu naudu jāliek akcents uz efektivitāti, un varbūt gala beigās tieši efektīvāk būs izmantot atjaunomais enerģijas, lai samazinātu CO2. Piektais pielikums. Te es domāju, kā ļoti svarīgi ir dalību valstīm paredzēt elastību, lai viņas var sasniegt šos mērķus. Neaizmirsīsim arī. Um, par šo likumdošanu nevajadzētu apdraudēt šo Eiropas likumdošanu, kas ir jāņem vērā, ir arī diskusijas par enerģētikas marķējumu un uh, esošajā priekšlikumā, kā dalībvalsts nevarēsim. Nevarēsim uzspiest pilsonim, uh, piemēram, kādu ledus kā piegādāties. Paldies! uh, Madam Angelika Mliner uh, on behalf. Um, Mlīners uh, kundze, Gerbrandī kunga vārdā, kurš ir Alde ēnu referents. Es uh, pārstāvu Gerbrandī kungu un arī Aldas pozīciju paužu. Pirms diviem gadiem uh, mēs uzsākām šo E, priekšlikumu liberālai energoapgāde Eiropā. Aldei skatījums ir skaidrs. Mums jācīnās par energoapgādes e, drošību, dekarbonizāciju, ilgtermiņa stabilitāti un e, pieņemamām energocenām. Pēc diviem gadiem šie pieņēmumi joprojām ir spēkā. Principā tie ir vēl svarīgāk kā jebkad, jo klimatisko izmaiņu sekas ar vienu konkrētāk tiek redzamas mēs eh, redzam, ka ir nepieciešama tīrāka enerģija. Ķīna investē 350 mil, mil, miljardus, lai būtu vadošām tīro enerģiju jomā. Un prezidents Trumps eh, tagad eh, cīnīsies pret Parīzes nolīgumu ar visiem līdzekļiem, kas viņam pieņemami, bet privātais saprot, ka nepieciešama tīra enerģija. Un tīra enerģija būs lētāka. Es tāpēc pozitīvi vērtēju komisijas uh, energo pakotni. Tā ir paredzēta, lai mēs varētu veidot kopēju vienoto tirgu un nodrošināt pārēju uz atjaunīgiem energoresursiem. Ja mēs gribam, lai energo pārēja būtu izdarāma, mums jādara vairāk. Ja mēs gribam nodrošināt atbilstību 2015. gada Parīzes klimatnolīgumam, nepieciešams būt ambiciozākiem un jārīkojas tagad. Lai izpildītu klimata mērķus, energoefektivitāte ir izšķiroši svarīga Eiropai. Taupot enerģiju, mēs samazināsim emisijas. Mums būs tīrākas debesis un eh, veselīgāka vide, un bez tam mēs samazināsim enerģijas izmaksas uzņēmumiem un pilsoņiem. Būsim mazāk atkarīgi no energoimporta, un visbeidzot, radīsim darba vietas, kas ir nepieciešamas visā Eiropā. Eh, protams, uzņēmums zina, ka, ja tie vēlas izdzīvot ilgtermiņā, Viņiem jābūt viediem enerģētikas ziņā, viņiem ir jāinvestē energo efektivitātes projektos, nepieciešama arī attiecīga ambicioza likumdošana un ir nepieciešama arī skaidrība investīcijām ilgākā laika termiņā. Esam par šī ambīcija palielināšanu 40% Eiropas līmenī, lai visi dalībvalsts darītu visu iespējamo un priekš tam būtu nepieciešama arī nacionāli saistījošie mērķi, lai energo pārēji darbotos, mums jādarbojas kopā visos līmeņos ar uh, uzņēmiem, nacionālajām valdībām, pašvaldībām, uh, pilsētām un pilsoņiem. Noslēgumā gribu teikt, ka, ja mēs gribam lētu un drošu enerģiju, mums ir jārīkojas izlēmīgi, un kopā es uh, patiesi ceru, ka mēs varēsim vienoties par tādu ambiciozu programmu ar reālām darbībām. Cilvēki to sagaida no mums, un viņi to ir pelnījuši. Es ceru, ka mums būs uh, spēcīga un laba parlamentārā sadarbība. Paldies! Javor kungs no Zaļiem, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Paldies uh, referentam par interesanto dokumentu un uh, domāju, ka mēs varam konstruktīvi sadarboties, lai panāktu ambiciozu eh, direktīvu un lai varētu nodrošināt eh, ilgspējīgu ietvaru energoefektivitātei Eiropā. Tā kā esmu arī Jāna referents Envi komitejā un eh, mums jau bija pirmā sēnu referenta tikšanās, es redzu, ka ir jau tādi kopīgi bažu punkti starp politiskajām grupām un tas eh, rāda tādu labu pamatu turpmākam darbam pie šī dosie. Visā visumā gribētu eh, norādīt, ka mums ir jāsaprot, cik eh, svarīga ir energoefektivitātes direktīva, īstenojot Parīzes vienošanos. Tās tik tiešām ir reāli nepieciešams Eiropas Savienībai, un šajā nolūkā mums ir jāsaglabā uh, Eiropas parlamenta ambīcijas, par kurām esam vienojušies iepriekš, tātad par 40%, kā jau to iepriekš esam arī teikuši. Par eh, sarunām padomē. Es saprotu, ka eh, tāda neliela pozitīva dinamika ir arī padomē, tomēr ar to nepietiks. Man šķiet, ka būs nepieciešama arī tāda stabila uh, parlamenta pozīcija energoefektivitātes eh, dosjē, lai mēs nostātos uz eh, pareizajām sliedēm ar šo direktīvu. Eh, pieņem, ka ir tādi kopīgi problēma jautājumi šajā dosjē. Varbūt nosaukšu tikai dažus. Manuprāt, ir svarīgi izdarīt saikni ar jau esošajiem tiesību aktiem, tā skaitā ekodizaina direktīvu Tāpat arī ETS paturot prātā, tā tad notiek šobrīd starp iestāžu sarunas par tā pārskatīšanu, un tāpat arī citi tīrās enerģijas pakotnes uh, pārvaldības uh, fails, atjaunīgās uh, enerģijas, tātad tur ir dosie un vēl citi. Tāpat ir svarīgi atzīt, un te es piekrītu Pīperkungam, ka šis ir šī ir direktīvas pārskatīšana tā vietā, lai mēs pilnībā pārskatītu direktīvu, tāpēc uh, saglabāsim tās uh, raksturu, bet uh, likvidēsim iztrūkstošo septītajā pantā, lai transporta sektors netiktu izslēgts no šīs bāzes līnijas. Manuprāt, ir svarīgi tekstā atsaukties arī uz ilgtermiņa perspektīvu, tātad 2050. gada dekarbonizācijas plāni Eiropas Savienībā. Nākošais jautājums - finansēšana publiskā un privātā sektorā. Privātā sektorā nepieciešama tirgus stabilitāte, drošības investīcijām, investoriem, tāpat arī atbildīgums, lai varētu stimulēt privāto līdzekļu ieguldīšanu energo, resurs, energosektorā. sektorā Un uh, publiskā sektorā jādomā par uh, mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Un visbeidzot, uh, domāju, ka ir ļoti svarīgi likt uzsvaru uz uh, celtniecības sektoru. Uh, Sabiedriskās ēkas, tām vajadzētu rādīt piemēru. Un tāpat nepieciešami ietaupījumi valsts sektorā, uzlabojot um, renovāciju rādītājus un energoefektivitāti. Domāju, ka jautājumi pats pamats eh, un sirds ir eh, celtniecības sektors, un uz to mums arī jāliek uzsvaru. Paldies par jūsu komentāriem. Un nākamais mūsu komitejas vice priekšsēdētājs Količeka kungs, kurš pārstāv goja grupu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, měl... Paldies, priekšsādātāji. Man ir vairāki komentāri. Kad mēs runājam par energoefektivitāti, mums vajadzētu skaidri saprast, ko mēs vēlamies sasniegt. Ja mums ir 30% indikatīvais mērķis, tad tas būs reāls un, un tas attieksies uz visiem sektoriem, arī uz transportu. Tāpat laikā mums ir jāatcerās, ka lielākā daļa ēku Tām ir ilgs lietošanas periods. Teiksim, ir ēkas pilsētu centros, piemēram, kur ir diezgan grūti, kuras ir diezgan grūti renovēt, nomainot arī uz ielu materiālus. Un uh, arī energoefektivitāte, par to izpratni un arī attiecīgi būvniecības eh, prakse eh, dienvidu un ziemeļu valstīs atšķirsies. Visi šie soļi, lai sasniegtu mērķi, tad attiecīgi būs atšķirīgi. Par eh, šo primāro enerģiju vai galīgo patēriņu es neliktu uzsvar tikai uz primāriem resursiem, jo tādā veidā mēs vienmēr atgriezīsimies pie piemēram, vēja enerģijas. Un tāpat arī pie saules enerģijas, un par to es kaut ko zinu. Neskatoties uz to, vai mēs runājam, te, runājam par smagajiem metāliem, vāru vai par tiem elementiem, metā, metāliem, ko izmanto šīm vēja turbīnām, tas viss prasa lielu ieguldījumu. Arī tur ir liels energopatēriņš to visu ražojot, un ja mēs skatāmies uz vāra patēriņu, tad no efektivitātes viedokļa tas ir daudz vājāks nekā daudz citi energoresursi. Tāpēc mums vajadzētu ļaut eh, valstīm lemt, vai tās grib likt uzsvaru uz primāno, primāro enerģiju vai uz eh, galīgo patēriņu. Tātad viss ir atkarīgs no šī um, energokokteļa, kādu viņi izmanto, un attiecīgi tas ir jāņem vērā aprēķinot primāro enerģiju. Paldies! Paldies, Jaramir, un eh, tagad citi runātāji. Martēnkungs. kungs. Paldies uh, priekšsādātāji, paldies uh, referentam Gerika kungam un, uh, un es arī gribētu izteikt, nu varbūt tāds atšķirīgs viedoklis, kaut gan esam no vienas politiskās grupas, tomēr ir lietas, kurām es īsti nepiekrītu un to arī gribētu pateikt. Domāju, ka klimatiskās izmaiņas vai nu mēs esam par vai pret, tā ir realitāte. Un arī tas, ka šodien ir 30, grā, 30 grādi Briselē. Katrā ziņā mēs visi, manuprāt, esam vienisprātis, ka mums Eiropā ir jānodrošina energo piegādes drošība. Tāpat visi esam vienisprātis. Nu, vismaz tā man šķita pagājušā gadā. Uh, par to, ka nepieciešama ambicioza politika, lai mēs uh, varētu mm, nodrošināt, ka klimats sasilšana nepārsniedz 2 grādus bet jāsaka, ka esam jau diezgan frustrējoši, varam atzīmēt, ka neesam uzdevuma augstumos, un, eh, bet nu labi. Labi, esmu demokrāts un pieņem vairākumu viedokli. Tāpat laikā arī es iesniegšu grozījums, lai panāktu, ka šīs vadlīnijas nu, ka tās tomēr tiek uh, pildītas un jāatgādina, ka mūsu mērķis ir līdz 50. gadam, nu, tā tad veikt pilnīgi dekarbonizāciju, nulles uh, oglekļa līmeni panākt. Ir ļoti labi arī runāt, bet ir arī labi panākt nolemto. Par uh, elektroenerģiju visiem iedzīvotājiem. Tātad jārunā vispirms par energoefektivitāti. Tātad tas ir galvenais punkts šai sakarībā. Uh, energoefektivitātes direktīvas pārskatīšana ir uh, ārkārtīgi svarīgs pasākums visā šo pasākumu ķēdē, un tas ir tāds kā tāds pamatakmens uh, energos savienībai. Tātad arī te man ir zināms viedokļu atšķirības, un uh, mēs runājam par energoefektivitātes uzlabošanu visā ķēdē, ražošanā, pārvadē, sadalē, patēriņā, bet iesniegtie grozījumi no mana viedokļa to neatspoguļo. Mums ir nepieciešams eh, dot valstīm iespēju uh, pildīt savus uh, pienākumus, gūtu nepieciešamo energo ražošanas rādītāju. Tas nenozīmē, ka patērētājiem ir jāmaina savi patēriņa uh, Uh, savas tradīcijas. Es domāju, ka tas zināmā mērā iet pretēji mūsu ambīcijā. Šai ziņojumā Uh, referents vēlas aizsargot uh, energoražotājus, uh, bet mums jādomā par uh, energo rēķiniem. No vienas puses uh, šī virzība iet eh, garām tam, kas ir paredzēts, kas ir vajadzīgs. Pastāv risks, ka mēs uh, turpināsim uh, dzīvot un maksāt par visu to pašu cenu maksājot un zaudēs gan patērētājs, gan uh, klimats un iegūs tikai energoražotāji. Un šī saikne, kas ir starp uh, energo patēriņu un izmešiem un izaugsmi, nu, tur es nepiekrītu, jo viss ir atkarīgs no šo faktoru korelācijas, tātad no e, efektivitātes un. Mēs, sociāla demokrāti, jau kopš gadiem jau domājam, kā ir nepieciešams 40% tātad energoefektivitātes rādītājs, un tam ir jābūt saistošam, pilnīgi saistošam. Jā, Un, protams, mēs varam skatīties uh, detalizētāk, vai ir jābāzās uz 2005. vai 2007. gadu, bet realitātei tas nebūs tas uh, svarīgākais, bet reāli ir jāsaprot un jāzina, vai ar šo direktīvu mēs varēsim uh, nodrošināt to, ka mēs sasniedzam tos mērķus, ko mēs esam izvirzījuši. Nu, pavisam īsi ETS Tas eh, nozīmē, ka mēs eh, pie, eh, piesārņotājiem nebūs jāmaksā nekādas izmaksas par piesārņošanu. Tātad viņi principā tiek atbrīvot no atbildības. Un jau šo visu skaidrot to iemeslu dēļ es iesniegšu vairākus grozījumus. Paldies! Labi, paldies! Ceru, ka jums izdevās pateikt visu, ko vēlējāties teikt. Ļoti labi, brīnišķīgi komisijas vārdā Velsdorfers kundze, direktori no DG Energo. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī profesoram Gīreka kungam par uh, ziņojumu un pieeju, ko viņš ir izvēlējies īpaši mēģinot panākt izmaksu ziņā izdevīgus energo ietaupījums, kur tas ir iespējams, tātad visā ķēdē, tāpat arī, lai būtu efektīvi energoefektivitātes mērķi, krietni virs 27% komisija ierosina 30%, un nolūks ir tieši dot šo paredzamību, skaidrību ieguldītājiem, investīciju drošībai un tāpat arī energoefektivitātes sektoram, tā skaitā arī ēku sektoram. Uh, Mēs tāpat arī piekrītam, ka nepieciešams nospraust energoefektivitātes mēķi, um, balsoties uz atsaucas gadu, tieši tāpat kā Girekungs to teica. Galvenais uh, pants, pārskatot direktīvu, ir septītais pants. Un, starp citu, mums būs uh, energopadomas sēde pirmdien un galvenā tēma uh, papildus tātad klimata apsvērumiem būs septītais pants, ir svarīgi saglabāt jau sasniegto ambīciju līmeni, un uh, tas uh, arī atspūgļošies uh, tekstā. Mēs gribam saglabāt to pašu līmeni 2010. Mm, no 10. līdz 20. gadam, un gribam šīs ambīcijas saglabāt vismaz līdz 30. gadam, tātad jebkuri centieni. Uh, jeb kādā veidā vājināt 7. pantu un nav pozitīvi vērtējumi, un mēs eh, pozitīvi vērtējam to, ko Girekungs eh, jau savā ziņojumā ierosināja, kā piemēram mazāku elastības iespējas. Šī agrīnā rīcība varētu netikt ieskaitīta, un tāpat arī par transporta eh, sektoru piekrīt viņu ierosinātam risinājumam. Ziņojums ir ļoti noderīgs, lai palīdzētu patērētājiem, kas cieš no energonabadzības, lai nodrošinātu šo energo pārējais pilnu potenciālu, un arī ETS instalācijas būtu jāizņem ārā. Mums nepieciešams varbūt paskaidrot burtiski pāris punktus, jo ierosinātais uh, svītrojums, eh, šo papildināmību svītrot, ir diezgan nu, grūti, jo šī papildināmība nodrošinās, ka ietaupījumi tiek veikti papildus tam, kas jau notiek. Uh, pateicoties cikām, ir, citām Eiropas Savienības politikām. Tātad šai energo drošības eh, direktīvai vajadzētu paredzēt papildus pasākums, un tas arī atspūgļojas tekstā pārskatītajā variantā. Otrs punkts, varbūt arī tas, ko jau ir minējuši citi, ir uzsvars uz energo uh, pārvadi. Tam nevajadzētu notikt vājinot pašreizējo, nevajadzētu mainīt pašreizējo situāciju pieprasījuma pusē. Tātad, ja mēs liekam uzsvaru uz primāro enerģiju, un tas ir svarīgi, tad trešais pāns, ja mēs tur liekam uzsvaru tikai uz primāro enerģijas patēriņu, tad ar to nepietiks. Mums būs nepieciešama arī galīga enerģijas mērķi, kurus ir jāsaglabā, lai varētu atspūgļot visas veiksmīgās politikas, kādas mums ir pie, pieprasījuma pusē. Tas pats attiec uz septīto pantu, mums ir jāsaglabā uzsvars uz eh, galīgo energo patēriņu ar visām vismā esam ļoti apmierināti ar šīm debatēm, debats turpināsies un komisija ir gatava atbildēt uz jautājumiem, sniegt jau kādu atbalstu, kāds ir nepieciešams ITRE komitejai. Paldies! Well, Paldies! Tā ir daļa no zinātniskās revolūcijas, pateicoties profesora Gereka pieejai. ci dla ciebie. Un varbūt būtu iespējams tagad apkopot diskusiju, izteikt secinājumus par ziņojumu. Paldies! Saka Gīreka kungs, es tiešām augstu novērtēju eh, visu jūsu izteiktos komentārus. Es domāju, ka balstoties uz eh, tiem, es varu teikt, ka konsensus noteikti ir iespējams atšķirības, kuras jūs paudām, nav tik ļoti saistītas ar piedarību politiskai grupai, bet mm, vairāk mm, bija doma par to, kā eh, sasniegt un eh, sasniegt ar šīm idejām dalību valstis, idejas, kas saistās ar tirgus absorpciju, tirgus daļām un zināmiem ierobežojumiem. Es nepiekritīšu Martēna kungam, ka uh, es nebūtu ņēmis šos elementus vērā. Es domāju, ka eh, tirgus ir gan ņemts vērā visā ķēdē. Tad nu atstāsim to dalību valstu ziņā tagad lemt, lai tās izvēlas, kur likt akcentus, jāparad zinām elastība, lai viņi var eh, paši redzēt, kurā piegādes eh, ķēdes posmā likt vislielāko akcentu. Es uzskatu, ka dalība valstis, kas ražo elektroenerģiju, eh, to darītu trīs, četras reizes mazāk, tā būtu Polija, Rumānija, tātad šīs jaunās eh, dalība valstis, kā mēdz teikt, mm, tās bija atbalstoši noskaņotas. Un eh, tām varētu būt cita veida pieeja, jo 40% enerģijas patēriņa šīm valstīm izpaudīsies kā IKP kritums. Situācija būtiski atšķirsies, ja paraudzīsimies uz Zviedriju vai Luksemburgu, kur šīs kopējais saražotais enerģijas daudzums ir četreiz lielāks. Ekonomika ir mm, ļoti uh, saistīta ar ekonomiku, tā ir tāda paš, mm, pašavadoša lieta, bet nu, īstenībā jau abas lietas ir saistītas. IKP auga un enerģētikas patēriņš eh, dotas uz, krīt uz leju. Bet, nu, tas ir tāds eh, vienādojums. Uh, Nu, tad ir jautājums par to, vai tas ir galīgs rādītājs vai nē, un šis galīgais rezultāts tiks ņemts vērā nu, statistikā, jebkurā gadījumā, nu, vai mēs to ņem, vai mēs par to runāsim vai nē, šis galarādītājs tiks ņemts vērā, un kad paraugāties uz datiem, tad var redzēt, kāda ietekme ir atstāta uz noteiktām eh, sabiedrībām, it īpaši ar augstām cenām. Un e, iedomājies, ka ik pēc 18 mēnešiem samazināsim enerģētikas piegādes e, tirgumu. E, te jāatceras par nabadzīgākām valstīm, kurām nebūs pietiekami daudz resursu, un šādu pieeju gan varētu saukt par tādu mežonīgu un barbarisku. Mums ir jāskata viss kopumā, kopainā. Jāraugās uz primāro enerģiju, jo tieši tā ir enerģija, kas eh, rada visvairāk CO2 izmešu. Mm, ja mēs vēlamies izpildīt Parīzes nolīguma pienākumus, tas arī dzen mums ir jāpaturprātā. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl turpināsim debates, un noslēgumā kolēģis vēlētos teikt, ka esmu patiesi gandarīts, ka Jūs e, esat atzinīgi novērtējuši manu ziņojumu. Mm, tā projektu es zinu, ka ir trūkumi, jo īpaši juridiski. Es neesmu jurists, mm, bet tas tad, nu, būs kompetento dienestu ziņā mm, pārliecināties par šo juridisko atbilstību un arī, e, lai būtu kohēzija atsaucēs uz citiem likumdošanas aktiem, bet esmu droši, ka komisijas dienesti pratīs darīt savu darbu. Paldies! Liels paldies! Un grozījumu iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijas, tātad nākam trešdiena. Līdz trešdienai varat iesniegt grozījumus. Jūsu rīcībā līdz ar to ir tikai sešas dienas. Un nākamā tēma ir atjaunojumā energoresursu izmantošanas veicināšana. Referenci Jose Blanko Lopes komisijas priekšlikums par uh, šo resursu izmantošanas veicināšanu ir viens no atslēgas failiem tīrās enerģētikas pakotnēm. Un tas noteica es saistošu mērķi, kas sasniedz 27% no kopīgās uh, enerģijas daudzuma Mm, šiem atjaunīgajiem resursiem. Galīgajā enerģētikas patēriņā 2030. gadā un mm, ekskluzīvā kompetence ir NV komitejā, kā to mm, nolēma priekšsēdētāja konferencē mājā un itra komiteja noturēja pirmo viedokļa apmaiņu 23. martā. Šodien um, mūsu kolēģis Jose Luis Blankos iepazīstinās ar savu ziņojumu projektu par šo tēmu. Referentkungs, vārds jums. Muchas gracias, presidente. Tas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, izteikt pateicību komitejas sekretariātam, pateicos arī, tad, arī parlamentu sekretariātam, Pateicos arī uh, komisijas darbiniekiem, kas atviegloja darbu, un, protams, paldies arī sociālistu grupas um, kolēģiem. Pagājušajā nedēļā mums bija iespēja uzklausīt Maršala salas uh, prezidenta uzrunu Strasbūras plenārsēdē. ASV prezidentam ir šaubas par klimata izmaiņām. Maršala salas ir gan par to pārliecināts. Klimats mainās, tā ir realitāte, tas ir nenovēršami un neapgāžami. Un nu, to visu pamato zinātniskie pierādījumi. Uh, ASV ir izstājies no Parīzes nolīguma. Nu, jūs to varat saukt, kā jūs vēlaties. Bezatbildība, neapzināšanās, bailes, egoisms, bet, jā, galvenokārt jau tas ir egoisms. Cīņa pret klimata izmaiņām. Tā nav kaut kāda opcija, iespēja, tas ir pienākums. Un nekam nevajadzētu vainot mūsu pūliņus cīnīties pret klimata izmaiņām. Gluži otrādi ir jādara vairāk, jābūt ambiciozākiem. Arī G7 ir pieņēmis eh, saistības šajā sakarā. Eiropa arī ir līderis. Esam kritizējuši ASV prezidenta lēmumu un cīnīsimies vēl vairāk pret klimata izmaiņām. Un kā to arī norādīja komisija, arī es uzskatu, ka Eiropa tagad ir vēstures pagriezienā. Bet ar to vien nepietiek. Trešdien plenārsēdē debatēs mm, Trumpa negacionisms nav vienīgais apdraudējums cīņā pret klimata izmaiņām. Apdraudējums ir arī tukši vārdi, ambīcija, ambīcija trūkums. Mm Un tādēļ Eiropa ir pieņēmusi tīrās enerģētikas pakotni. Esmu daudz piedalījies dažādās sanāksmēs, un es saprotu, ka ir nepieciešams pieņemt pēc iespējas ambiciozāku direktīvu. Komisijas priekšlikums ir tūs Pārīzes saistībai attiecībā uz dekarbonizāciju līdz 2050. gadam un CO2 emisiju samazinājumu nepār uh, sniedzot 1,5 grādiem. Mēs tuvinamies šim mērķim. Jā, mēs nemainam enerģētikas un klimata politikas, tad mēs arī nesasniegsim savus mērķus. Eiropas Savienība ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu šī vienošanās parakstīšanā. Mēs esam piemērs pasaulē, esam labā pozīcijā, lai dekarbonizētu savu ekonomiku. Tagad vēl vairāk nekā agrāk Eiropā ir jābūt piemēram, jābūt striktam un jāvada enerģijas uh, um, pārmaiņu procesu Enerģijas cena ir samazinājusies, tā ir iespēja, lai stiprinātu konkurētspēju un enerģetisko neatkarību, taču ir jāiet tālāk par 27% mērķi. Ja pat neko nedarīsim, mēs to sasniegsim. Es piedāvāju ziņojumā 35% ambiciozu mērķi. Jā, tas ir ambiciozs, taču ir saprātīgs un īstenojums. Piedāvāju arī. Uh, Um, saistošus mērķus katram dalī, katrai dalību valstī, jo tas rada juridisko skaidrību, skaidrs vēstījums arī par to, ka mēs iestājāmies par atjaunāmiem enerģijas avotiem, par inovāciju, par cenu samazinājumu. Lai sasniegtu šos mērķus, uh, ir jānosaka kritērija atbalsta sistēmai atjaunojumiem enerģijas avotiem, lai nebūtu ska neskaidrības. Es piedāvāju dalībvalstīm kritērijas, lai valsts varētu organizēt o, investīcijas, ņemot vērā tehnoloģiju daudzveidību, jāņem vērā arī klimatiskie, vidsgeogrāfiskie aspekti. Tas viss ir jādara stiprinot arī regulatīvo skaidrību, arī um, šīs atbalsta tā politika īsti nav skaidrs investoriem, tas apdraud 2020 mērķu sasniegšanu, nodarot nu, kaitējumu industrijai. Juridiskā skaidrība ir fundamentāli svarīga, lai garantētu un, un piesaistītu investīcijas jautājumos enerģijas avotos. Sastajā pantā mēs to arī mazinam neskaidrību un precizējam, ka ir, tas piemērojas esošiem un nākamajām investīcijām. Uh, Un negatīvos projektos ir jāsaņem adekvāta kompensācija. Arī mm, patērētājiem jāspēlē svarīga loma enerģijas pārējais procesā, jāsamazina administrācijas sloks. Galen, gala enerģiju nevar padarīt dārgāku, bet ir jābūt tad, tad šai vienlīdzībai. Mēs piedāvājam lielāku ambīciju saistībā ar apkuri un, ats, un um, arī um, dzēsēšanu. Tātad, kā es teicu, te ir ļoti svarīgi, lai direktīva būtu ambicioza. Uh, Priekšsēdētāja Junkers piedāvāja ceļa kārti savai, savam mandātam un teica, ka mums ir jāpalielina atjaunojumu enerģiju īpatsvars mūsu kontinentā. Jā, es arī uzskatu tāpat kā viņš, ka ir jāpalielina arī vides izaugsmes ticu tam. Eiropas zaļai enerģijai jāspēlē pirmā loma pasaulē. Un uzskatu, ka priekšlikumos tas arī ir minēts saskanīgi, tas ir īstenojams. Lielas paldies! Lielas paldies, referenta kungs. Tagad dosim vārdu mūsu ēnu referentiem. Šeins Kelijs no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicoties Blanko Lopesa kungam un viņa mm, atbalstam un arī jāteic, ka viņam ir brīnišķīga zaļa īru kaklasaite, kas ir zīme, ka viņš vēlas nonākt pie labas sadarbības šajā failā. Nu tad nu mēģināsim to darīt. Kopā ar citiem ēnu referentiem tiešām ceru, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa. Jo ir labāk, ja ir spēcīga mm, pozīcija, kas nāk no mūsu puses kopīgi, nekā atšķirīgi viedokļi. Viņš minēja vairākus elementus, kuriem varu piekrist. Atbalsts atjaunojumu resursu schēmām ir svarīgs un mm, atbalstu ziņojuma priekšlikumus un ir jā, investoriem jābūt skaidrībai par nākotni, tikai tā mēs varam piesaistīt uh, investīcijas atjaunojumos energoresursos, referenta pozīcija par iesaistīto pušu konsultācijām, par iepirkumu specifikācijām un citiem rādītājiem, kā arī skaidru kvalifikācijas kritēriju minēšana. Tas viss ir soļi pareizā virzienā, un es, ir ļoti svarīgi tā, lai mēs atrastu īsto līdzsvaru, lai a, politikas a, izmaksas būtu zemas un a, enerģija būtu pieejama un eh, būtu iespējams to izvērst. Tāpēc atbalstu komisijas priekšlikumu atvērtiem un konkurētspējīgiem iepirkumiem. Eh, tehnoloģiju specifiskās atbalsta schēmas būs nepieciešams noteiktos gadījumos, jauno tehnoloģiju izvēršana, eh, vietēju atjaunojamo resursu izmantošana, laba stabilitāte un tā tālāk. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu saglabāt šīs pozīcijas tekstām. Uh, Atbalsta schēmu atvēršana pārobežu dalībai komisijas priekšlikumā ir vēlams solis, tas ir vairāk nekā pat nepieciešams, ja mēs nopietni vēlamies īstenot enerģētikas savienību. Un es domāju, ka mums jābūt arī nedaudz piesardzīgiem, ka mēs pret to raugāmies. Lopes kungs uzskata, ka mums jābūt vēl ambiciozākiem un vēl jāpalielina atvērtība. Principā es tam piekrītu. Tomēr atcerēsimies, ka tā ir jauna ideja jauna lieta, un mums vajadzētu pieiet pakāpeniskāk, raugoties, kā tad praksē tas īstenosies. Mēs nevēlamies nonākt tādā situācijā, ka projekti beigās um, sniedz tikai, mm, š, ietekmē tikai cēnas, mm, uh, un arī, lai nav uh, šaurās vietas, elastība, arī dzan uh, ir ļoti svarīga. Citādi es atbalstu uh, skaidro referenta vēlmi pastiprināt investoru drošību. Tas ir vitāli svarīgi atjaunojumās enerģijas jomā un ar prieku var atbalstīt Blanko Lopes kungu šajā jomā. Šīs paudzes sādalījums ir ļoti svarīgs un ir jābūt drošam patēriņam, jo īpaši jāveicina kopienas modeļa izplatība, un tas ir ļoti svarīgi mm, lai uh, mēs izskaustu tās maksas, kas nav efektīvas. Un uh, vēl viena lieta būs svarīga, lai teksts nodrošina to principu, ka jebkurš mm, tīkla lietotājs negūtu labumu no pozitīvās diskriminācijas. Godīga iekļaujoša enerģijas sistēma, mm, kur netiek maksas pārceltas no vieniem lietotājiem uz citiem būtu manā ieskatā ilgspējīgāk, un tas tad šajā direktīvā jāņem vērā. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies atrast labu līdzsvaru par sildīšanu un dzesēšanu. Tur vajag tālāk diskusiju. Mm, sildīšana ir liels eh, potenciāls dekarbonizācijai un veikt ietaupījums. 2% saistošais mērķis tiek izvirzīts no referenta puses. Nu, iespējams, ka tas ir pārāk ambicios. Tur ir jābūt uh, um, elastībai dalību valstīm tā, lai tas varētu sasniegt mērķi uh, pēc iespējas izmaksas efektīvāk. Un nu, tad sektorā tas jāskatās, bet šāds saistos mērķis varētu būt uh, pārāk grūti sasniedzams. Es ceru, ka par to vēl varēsim diskutēt un nonāksim pie vienošanās par transportu. Referents nāca klājā ar dažiem interesantiem priekšlikumiem, jo īpaši attiecībā uz elektrisko m, mm, transporta līdzekļu daudzveidības ieviešanu un uh, IVV tehnoloģiju par bioloģisko degvielu, kā mēs zinām, galvenā pretrunīgā tēma ir pirmās mm, šīs mm, paudzes degvielas mm, atteikšanās no tās. Un te es nevaru tam piekrist un nevajadzēju šo failu atdot Envinu, te es nepiekrītu. Uh, Nu, bet, nu, centieni sasniegt eh, degvielas mērķi ir jāpapildina ar spēcīgiem stimuliem, tā lai mēs nonāktu pie modernas degvielas, kas sniegs savu būtisku ieguldījumu transporta sektāra dekarbonizācijai. Un eh, šis galīgi kopmērķis 27%. Un eh, kolēģis komisārs Kaņete teica, ka komisija pārskatīs to, kāda situācija izskatās šobrīd Nu, un tad uzklausīsim to, un tad izdarīsim komentārus. Paldies! Paldies! Šobrīd ir īpašs gadījums, jo ir bezmaksas iespēja daudz laika, ko var izmantot, lai izteiktos. EKR vārdā Tošanovska kungs. Viņš aizstāja Henkela kungu, mūsu vicepriekšsādātāja vārds jums. Uh, eh, jā, bych chtěl omluvit. Paldies! Nu, jā, atvainojas Hansa Lovahenko kunga vārdā. Viņam ir tik daudz pienākumu un uzdevumu šodien jāveic, un viņš nevarēja ierasties, tad nu, viņš lūdza man nolasīt eh, sagatavoto dokumentu. Eh, Hanselkungs uzskata, ka līdz 2030. gadam mums ir jāsasniedz vismaz 30% vidējais mērķis. 2017. gada parlamenta rezolūcija atbilst šim priekšlikumam, un Henkel kungs arī at, sas, līdzīgi kā komisijas priekšlikumā neredz īsti šo mm, skaidrību par saistošo mērķi. Tur ir jāsūta tomēr politiskie signāli investoriem atjaunojumu energoresursu panākumi ir atkarīgi no tirgiem. Ja var atbalstīt komisijas priekšlikumu. Ja mēs e, izmantojam holistisku pieju un e, ņemam vērā citus e, priekšlikumus par enerģijas tirzniecību un labāk strādājam kopā un ir Eiropas pāraudzība, liberalizētam enerģētikas tirgum ilgspējīgā, tad mēs varam nonākt pie labākām cenām visiem Eiropas patērētam. Henkelkungs uzskata, ka mm, pārejas fāzē pretī dekarbonizācijai mums ir jāņem vērā biodegviela transportam mm, daudzas dalību valstis jau ir nospraudušas ambiciozus mērķus, bet šajā pārejas fāzē ilgtspējīgajam mērķim ir jābūt pamatīgam, robustam un jācenšas izvairīties no deforestācijas trešajās valstīs. Lielas paldies par jūsu uzmanību un paldies Alde pārstāvis eh, Lidneras kundze, viņa aizstāv Federle kungu, kurš ir Alde politiskās grupas koordinators. Vārds jums. Um. Paldies! Um, mans kolēģis nevar būt šodien klāt, tāpēc viņš uh, atvainojas, un Frederiks pirmām kārtām gribētu pateikties uh, referentam par uh, ziņojumu projektu. Tas um, noteikti būs labs sākuma punkts mūsu diskusijā. Pārēja uz uh, zaļāku uh, eko, ekonomika ir nepieciešama ne tikai no vidas viedokļa, bet tā ir arī iespēja mūsu savienībai radīt jaunākas, inovatīvas darba vietas un tāpat laikā dodot iespēju izmantot iekšējos resursus. Investīcijas energoražošanā no Eiropas Savienības iekšējiem resursiem dos mums labāku energopiegādes drošību. Šai sakarībā atjaunīgā energo direktīva ir ārkārtīgi svarīga ne tikai, lai noteiktu ambiciozus mērķus, bet um, tas ir arī regulējošais pamats eh, nozarei un investīcijām, kas nepieciešams, lai nodrošinātu savu mērķu sasniegšanu un lai gal galā nodrošinātu, ka mēs varam izpildīt Parīzes eh, mērķus. Palielinot, eh, tāpēc ir nepieciešams palielināt nospraustu komisijas mērķi. Pēdējos gados ir notikušas tehnoloģija attīstības, samazinot attiecīgi izmaksas. Eiropas eh, Savienībai ir liela iespēja tagad būt globālajiem līderiem pārējā uz eh, zaļāku zem oglekļa enerģiju. Šī direktīva ir ļoti svarīgs instruments, ko varam izmantot, eh, lai rīkotos globāli. Jāmeklē pareizais ietvers stimuliem, investīcijām, un tāpat jāatjauno arī investoru uzticību regulējušam ietvaram ir svarīgi, lai šī direktīva netiktu uzskatīta kā kaut kāds kavēklis inovācijām, attīstībām un jaunām tehnoloģijām, atjaunīgiem energoresursiem, tāpēc mums ir jāizmanto šī iespēja un eh, jānosprauž pareizus principus, lai mēs turpmāk pārskatot eh, dokumentu, lai mums nebūtu atkal un atkal viss jāpārnā no jauna. Šis dosie būs sarežģīts un prasīs augstu līmeņu koordināciju gan uh, tāpēc, ka ir daudz savstarpējas saiknes ar citiem energotosjē, bet arī tāpēc, ka pastāv kompetenci nodalījums starp mūsu komiteju un NV komiteju. Īpaši tad, kad runājam par ambīciju, atjaunīgiem resursiem, mums ir jāpārdomā eh, tie jautājumi, par ko mums ir jālēmt, piemēram, kā atkārtot izmantot iekšējos resursus un kā noteikt eh, noteikumus un kā tas ietekmēs eh, reālās iespējas panākt mūsu mērķus. Tātad viss šīs iespējas mums jāaptver savā darbā. Tas nebūs vienkārši un būs jāstrādā vēl daudz, bet eh, es centīšos būs konstruktīvs turpmākajās sarunās, lai panāktu labus ambiciozus risinājumus un nodrošinātu labu ietvaru investīcijām. Paldies! Thank you, madam! Paldies! Klauds Turmes no Zaļo partijas. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmkārtām sveicu eh, Branko Lopes kungu. Domāju, ka viņš tik tiešām ir eh, ļoti labi pastrādājis, un eh, viņa dokuments būs labs pamats mūsu diskusijām. Paldies arī kolēģiem par ieguldījumu. Man ļoti patika Šona Kelī pieeja, ka galvenais ir ieguldītāju uzticīšanās par mērķiem. Pirmā lieta, kas jāsaprot, ir ka izmaksas ir ļoti būtiski samazinājušās eh, saules, eh, vēja enerģijai, gan eh, saulzemes, gan jūrā. Un arī atjaunīgo, atjaunīgo enerģiju asociācija norāda, ka pa 33% ir nodrošināta izmaksu efektivitāte un uh, Vakar, man liekas, eh, Blanko Lopes kungs rīkoja mm, darba brokastis, kur bija citi eksperti no Eiropas, kas eh, norādīja pat uz augstākiem rezultātiem iespējams. Mums vasaras laikā vajadzētu iegūt lielāku skaidrību par dažādiem pētījumiem, un tad septembrī mēs eh, varētu izvērst atkal tālākas diskusijas par to, kā varētu nosprošos mērķus Eh, šo investoru eh, pārliecinātība un uzticība ir ļoti svarīga. Eh, tātad kapitāla investīcijām ir izmaksas, tāpēc ir nepieciešams, lai investori būtu pārliecināti, droši, nedrīkstam pieļaut kaut kādus ļaunākos scenārijus, un tāpēc mums ir jāstrādā pie 4. un 5. panta, pie šiem kopējiem noteikumiem, un jādomā par uh, Uh, tehnoloģiju specifiskiem procesiem, teiksim, ja uh, tirgu var redzēt, ka parādās uh, kāda tehnoloģija, un tad tiek izmantots arī šis floating premium. Uh, skatoties tātad uz eh, tirgus cenu, iesaka konkrētu mehānismu ar šo floating premium eh, tehnoloģiju izvēlei un eh, tā, lai valdībām nebūtu nekāds risks uzņemties šīs augstās izmaksas un no otras puses investori 15, 20, 25, tātad viņiem būtu attiecīgi gadu skaitu perspektīva. Tas iespējams mums būtu vajadzīgs. Un vēl viens aspekts, vēl viens risks ir tīkli. Man šķiet mums tiešām jārunā par piekļuvi un primāro piekļuvi un ierobežošanas eh, noteikumiem un jādomā arī par pārobežu aspektu. Un te es ļoti labi saprotu īriju. Īrija ir eh, kolosāli resursi, tīkli, bet ja tos uh, integrē ar Eiropas tirgiem, tad nepieciešams kabels no īrijas uz uh, Franciju un uh, tāpat arī citām valstīm. Rumānijā, piemēram, ir kolosāli vēja resursi, bet nu, tas viss arī ir jāintegrē labāk dienvidu austrum Eiropas tirgos. Uh, par transportu tad un arī par uh, sildīšanu un dzēsēšanu. Ir ļoti svarīgi, lai atjaunīgie resursi tiktu izmantot arī šajos uh, sektoros. Līdzsvars ir nepieciešams. Mums ir jā, mēs varam izmantot biomasu, bet uh, biomasa tas atkal rada konkurenci uh, Eh, pārtiks ražošanai, tāpat arī ķīmiskām vielām, tur atkal ir um, bioloģiskā daudzveidība, par ko jādomā. Tā tad ir ierobežots biomasas apjoms, kas būs pieejams, un mums to jāizmanto pēc iespējas labāk. Personīgi domāju, ka runāt, pieņemsim, par biodegvielām. Mēs uh, zinām, ka mums nav alternatīvas ātri pieejams uh, eh, lidmašīnām. Es labāk uh, koncentrētu biodegvielas uz aviāciju un uh, Eh, privātiem automobiļiem izmanto cits alternatīvos eh, enerģijas. Tātad eh, mums vajadzētu būt tādiem niansētiem un veicinot dažādus atjaunīgo resursu avotus. Un to pašu mēs varam darīt arī attiecībā uz apkuru un dzēsēšanu. Teiksim, ģeo un ģeotermālā enerģija ir pieejama Tāpat arī siltumsūkņi, tātad arī tie var izmantot atjaunīgos resursus. Nu, tās ir divas jomas, kurās mā, mums ir nepieciešams laiks un vispēcot finansējums. Tas, manuprāt, ir jautājums centrāla un austrum Eiropas kolēģiem. Mums ir augstākas kapitāla izmaksas eh, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, salīdzinot ar Vāciju un Franciju. Tā tad uh, viena tie paši saules enerģijas palēja, mm, paneļi vai vējturbīnas maksā vairāk tāpēc, ka kapitāla tirgi viņus uzskata par eh, riskantākiem. Uh, Un uh, Eiropā, manuprāt, ir kaut kas nepieciešams, kā Pasaules banka jau ir izdarījusi Marokai. Tā tad ir tāds uh, riska pazemināšanas instruments, un to es attie, ierosinu attiecināt arī uz uh, šiem atjaunīgo enerģiju projektiem Eiropā, kuriem, teiksim, ir nepieciešami Eiropas līdzekļi, lai centrāla un austruma Eiropas valsts varētu iegūt kapitālu par zemākām izmaksām. Un, uh, Kāpēc mēs nevarētu izveidot fondu, ar kuru mēs varētu palīdzēt, pieņemsim, arī kooperatīviem piekļūt uh, lētākam uh, kapitālam? Un es ļoti labprāt pārnātu visu šīs iespējas ar jums. Paldies! Thank you, Kolorč! Paldies! Sešas minūtes. Es to minu, jā, jo gribu norādīt to, kā jums paveicies. Zanonāto kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses gribu teikt, ka es uh, pilnībā varu piekrīst referenta piedāvātāja idejai, pateicos arī viņam par tiešām izcilo sadarbību. Teksts ir lielisks, ambicios, ņemot vērā arī sākotnējā priekšlikuma pieticīgās ambīcijas. Pavisam īsti pieskaršos divām lietām un pēc tam arī sniegšu detalizētākus komentārus. Vispirms pār 35% mērķi, ko piedāvā referents. Varu tam piekrist. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības līdera loma pasaulē. Tagad, jā, viss ir saistīts, šie satraukumi saistīti ar ASV prezidentu. Tas raisa milzu bažas Uzskatu tāpat kā referents, ka 35% mērķim ir jābūt gala rezultātam un nevis sarunu sākuma punktam. Līdz ar, do, līdz ar to es domāju, ka vajadzētu arī tad izstrādāt mūsu metodi, kā šis mērķis varētu būt gala mērķis un nevis izējas punkts. Lūk. Bet kāds tad ir šis izējas punkts? Jā, pēc sarežģītajām sarunām vēlamies nonākt pie 35% atjaunamo enerģiju avotu. Varbūt arī te pirmajā fāzē jau vajadzētu minēt šos uh, procentus. Otrs komentārs saistīts ar problēmu. Uh, un uh, skar visas šos aspektus Tātad jautājumi, kur ir saistīti ar uh, visu šo uh, enerģijas pakotni. Tātad atjaunam enerģiju ideja tirgos, un tad arī jautājums par piekļuvi un uh, pārdali. Tātad tas attiec uz kādu citu likumdošanas aktu. Es vairāk strādāju pie riskiem. Uh, Nevar runāt uh, par atjaunojumiem enerģijas avotiem, ja mēs uh, neskatām uh, primāro pārdales aspektu. Tas ir jāņem vērā, jo enerģijas. Prioritāra pieeja ir ļoti svarīga, centrāli svarīga. Kā mēs to garantēsim, ja gribam sasniegt šeit noteikto mērķi. Paldies, priekšsētāji. Jā, nu nedaudz izmantoju pieejamo laiku un varbūt ne tik daudz, cik būtu varējis. Jā, nu mēs te redzam sarkanās zvaigznītes, iedegamies. Bet, nu, šī ir, šeit jums paveic, jo jūs varat runāt, cik ilgi gribat. Un tagad kolēģis no goja. Kvaličekungs. Um, viens komentārs vispārīgi rakstura. Par kloda optimistisko skatījumu uz dzīvi viņš dažkārt aizmirst reālo dzīvi, ir atjaunama enerģijas avoti, kas eh, nekaitē mūsu tīkliem 50 herci, eh, tad ģeotermālai avoti Tā tad ir eh, eh, tvaika cikls un daudz dažādi citi atjaunojami enerģija cikli. Ļoti interesanti to visu redzēt, kāds notiek Spānijas dienvidos, kur tas ir iespējams, jo daudz saules, un to visu varētu tiešām piemērot visās dienvidu valstīs, kur ir daudz saules. Nu, piemēram, vēja enerģija kad ir pārāk daudz vienā vietā, tad tas uh, raisa pārāvums. Tā, tas arī attiec uz saules baterijām. Un es to saku, jo man pašam ir neliela saules enerģijas ražotne. Kad mēs domājam par atjaunojumu enerģiju jābūt izmantošanu, tad uh, tas ir jāņem vērā, lai nebūtu liela koncentrācija, pārāk liela atjaunamo enerģiju resursu koncentrācija konkrētās uh, teritorijās, kas varētu pārslogot tīklus, nu, piemēram, Vācijā. Uh, es tiešām aicinu parunāt ar vācu kolēģiem. Iestādēm dažkārt ir risks par to, ka varētu būt vienkārši enerģijas elektrības pārāvums, jo tīkls ir pārslogots. Uh, Varbūt arī Klodam vajadzētu ar to visu iepazīties. Un tad arī ir uh, šie um, saules enerģijas um, savācēji, kas ir ļoti svarīgi arī uh, ūdens savākšanai, kas tiek izmanto dažādas uh, Eiropas Unības dalību valstīs. Tā tieks um, tiek sasildīts gaiss, un uh, tas ir blakus produkts. Un es gribētu, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas visaptvarošāks. Um, mēs varam ņemt vērā atjaunamās enerģijas avotus, bet nevajadzētu ignorēt tīkla riskus. I understand. Mm, any other request for floor? Claude Thomas once again. Turmes kungs vēlreiz. Seši minūtes tomēr jums nepietiek. nosūtījuši jaunāko vācu statistiku, kas norāda, ka par spīti tam, ka pieaug saules un vēja enerģija, Vācijas tīkls ir palicis drošāks. Es nosūtīšu šo informāciju nākamnedēļ. Trešdien būs konference Briselē. Mm, tur piedalīsies kāda Vācijas um, reģions, kur ir. Uh, visaktīvākā šī tīkla darbība, jūs tad arī redzēsiet, kā tur ir. Tas viss ir par inovācijām. ICT, mēs to visu varam paveikt. Paldies! Un tad komisijas vārdā. Digi Energy, Vietra Praskundze direktore. Uh, paldies priekšsēdētāji, liels paldies Blanko kungam par ļoti lielisko darbu un arī izcilo sadarbību starp komisiju un referentu un viņa komandu. Mēs visi ticam, ka atjaunojumiem resursiem ir jābūt vadošās pozīcijās, jo daļai ir jāpieaug, un ziņojums un direktīvas pārskatīšana ir eh, soļi pareizā virzienā. Ko arī teica citi runātāji, ka mēs vēlamies izstrādāt tādu satveru, kas nodrošinātu lielāku skaidrību investoriem, ir nepieciešams vairāk investīcijas šajā jomā. Mēs vēlamies, lai satvers būtu skaidrs, arī pārskatīšana, aptur jeb kādas atpakaļ ejošas Mm, lietas, mm, pasākumus, kurus varētu būt dažās dalībvalstīs. Līdz ar to te ir pilnīga saskanība ar Parīzes nolīgumu. Mēs domājam, ka šis ziņojums ir labs pamats turpmākām diskusijām. Atgriezīšos vēl pie dažiem no minētajiem punktiem. Vispirms par mērķi. Mēs uzskatām, ka vismaz 27% mērķis, kas būtu saistošs, būtu laba lieta. Tas ir minimālais mērķis, un, protams, ja mēs nonākam pie lielāka skaitļa, jo labāk. Bet mūsu analīzē vajag pieturēties pie vismaz 27% saistoša mērķa, kas saistītos arī ar tīrās enerģētikas pakotņu, īpaši pārvaldībā, kur mēs izstrādājam pasākumus, noteikumus, ja pietrūkst ambīciju līmeņa Uh, lieluma atjaunojumos resursos. Bet, nu, ir daudz elementu, kas tieši rada šo investīciju satvaru, kādu vēlamies nospraust. Mēs runājam par atjaunojumu energoresursu kost, uh, maksu izveiks, iz, efektīvu izvēršanu, uh, arī uh, vēja enerģijas izmantošanu mm, ārpus offshore un uh, ir ļoti laba situācijas attīstība attiecībā uz izmaksām, bet mēs vēlamies arī, lai patērētājiem būtu lielāks svars un spēks, un tas arī ir paredzēts mūsu priekšlikumā. Kad runājam par šo pārskatīšanu, mēs runājam ne tikai par elektrību, bet arī Mm, eh, vēlamies arī eh, sildīšanu un eh, atdzesēšanu veicināt un arī dzen, transporta jomu stimulēt. Mēs piedāvājam 1% sildīšanā un atdzesēšanā, referents piedāvā 2%. Mēs domājam, ka iespējams tas ir nedaudz par augstu, tomēr vismaz mēs cenšamies veicināt vairāk atjaunojamo resursu arī sildīšanā un dzesēšanā. Uh, transportā mums bija, vai joprojām ir mērķis, tomēr uzskatām, ka varbūt tomēr pareizos rezultātus mēs ar to nesasniegtu. Tāpēc mans eh, tagad piedāvātais mērķis pēc 2020. gada perioda būtu, un mm, iepriekšējais mērķis tātad bija varbūt pārāk nediferencēts, un beigu beigās um, radīja tādu um, kultūrās balstītu biodegvielu par enerģētikas izmaksām. Protams, mūsu īstais punkts bija pirms diviem gadiem, kad mēs sākām references scenāriju, politikas scenāriju, un kā komisārs šorīt struktūrālā dialoga ietvaros teica, mēs jau esam sākuši raudzīties uz to, kā attīstās maksas, un ņemam vērā jaunos faktus, jaunos skaitļus, un modelējam dažādus scenārijus. Uh, 23%, citiem procentiem un skatāmies, kāda ir ietekme. Vai tā atšķirās? Tāpat eh, ar lielu interesi iepazīšos ar citiem pētījumiem eh, sektorā, jo tas attīstās ļoti ātri arī mm, saistībā ar tehnoloģiju izmaksām. Eh, par Kloda minēto finansēšanas daļu tas noteikti ir svarīgs aspekts. Uh, ir jau paveikts darbs pie tā FC eh, fondā, Junkera fondā, mēs strādājam struktūru fondiem, analizējam notiekošo arī eh, Austrum Eiropas eh, valstu centras mm, ir analizējis paveikto, tur ir daudz darīts atjaunojumos energoresursu, un tas parāda arī lielo interesi mm, pārvaldības kontekstā, mēs to visu pētām, tur labas idejas, ļoti palīdzīgas Mm, un pēdējā lieta, ko minēja daži runātāji, mēs zinām, ka ir stingrs darbu sadalījums, ko parlamenta priekšsēdētāji mm, pieņēma nu, par šo NVI komiteja mums ir jāskatās bioenerģiju un biodegvielu ilgspējīgiem mērķiem, un mēs kā komisija ļoti sagaidām itres ieguldījumu un darbu pie šīm dēmām, tāpat kā NV arī ir komentējusi noteiktus aspektus. Mēs esam ļoti atvērti jūsu ieguldījumam, un visbeidzot liels paldies referentam, visiem ēnu referentiem, ikvienam. Mēs ar gandarījumu turpināsim darbu Ja ir kādi jautājumi, tad ar prieku uz tiem atbildēsim. Lielas paldies Blanko kungam. Paldies. Referenta kungs, arī jūs esat apmierināts. E, paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem. Gribu teikt, ka likungam, kā manas kaklasētas zaļā īru krāsa nozīmē to, kā strādāšu līdz galam, lai viņš vienmēr būtu ar mums un lai mēs varētu tad visi vienoties par šiem mērķiem. Mēs visi tam piekrītam, ka tas ir dekarbonizācijas mērķis. Bet mums ir šaubas vēl ar būt, vēl kā un tieši kā to darīt. Nu, tagad mums ir vēsturiskais brīdis un atbildība. Mēs varam tiešām rakstīt jaunu vēsturi šeit Eiropas parlamentā. Uh, Ņemot vērā visu, kas notiek ap mums, kā jau teica Zariņo kungs no rīta, šajās dienās Briselē gaisa temperatūra ir visaugstākā Beļģijas vēsturē, Portugālē bija milzīgi ugunsgrēki, tik apjomīgi kā vēl nekad, un mēs nevaram to visu ignorēt un sēdēt. Uh, rokas klēpī salikuši. Mums ir jāspēr solis uz priekšu, un tas ir arī šajā priekšlikumā. Daži, jā, no nu, šiem mērķi, tieksi Parīzē, par ko vienojāmies, tātad ietekmes novērtējumi tam līdzīgi, bet trīs elementi, manuprāt, kas te viens otru papildina un nevaram to skatīt atsevišķi. Tātad mērķis būt ambiciozākiem ir ļoti daudz pētījumi, Turmes kungs Es vēl nezinu, par kuru pētījumu jūs runājat, bet jā, 35% ir minimums, uh, kāds ir nepieciešams, lai atjaunotumies enerģijas avotus varētu izmantot vairāk nākamajā dekādē. Uh, Tātad daudz ambiciozāku mērķi un arī saistošs mērķus dalībvalstīm. Es zinu, ka daudzas valstis ir pret šo ideju. Taču, kas, ko norāda esošā direktīva, ir tieši tas, kā mēs tagad varam runāt par to, ka atjaunama enerģijas avoti tiek izmantoti daudz, par to, ka šī enerģija maksā lētāk, un tas notiek tādēļ, kā direktīvu mērķi bija saistoši dalībvalstīm tas darbojies ļoti labi. Mēs ne. Mēs nevaram domāt tikai par savam interesēm, ne par globālo mērķi. Mums ir jāmudina arī investorus investēt, lai varētu vairāk inovēt, lai varētu samazināt izmaksas un lai radītu ko ļoti svarīgu, lai tiešām mēs arī radītu darba vietas. Trīs elementi kas viens otru papildina. Un tad, protams, ir arī nozares mērķi. Protams, jābūt ambiciozākiem, lai dekarbonizētu transporta nozari, reģenerāciju, apkuru un tam līdzīgi. Raucīsim, kā tas ir īstenojums. Tad, nu, Mums ir jāapzinās, ka tas ir jādara pēc iespējas labāk, efektīvāk un arī jāiz, jānodrošina lielāka skaidrība atbalsta mehānismos. Arī ir um, pilsoņiem jānodrošina iespēja arī nodrošināt pašpatēriņu. Šī ir ļoti laba dekarbonizācijas ideja un domājot arī par Spāņu pussalu. Uh, īriju un citām vietām Eiropā ir jārunā par to, kā atrisinām arī starpsavienojumu problēmu, lai nu tiešām būtu uh, kopīga Eiropas atjaunamā enerģija. Nu, lūk, Šis ir vēsturisks brīdis, un tam jāpiedalās visiem, lai sasniegtu mērķus, kas mums ļauks ļoti skaidri vienā Eiropas parlamenta balsī runāt šajā vēsturiskajā brīdī. Paldies! Un tad ceru šajā sadarbības garā, ko dzirdēju katrā jūs komentārā, arī mēs turpināsim strādāt. Un visbeidzot pateicos arī uh, parlamenta sekretariātam, pateicos sociālistu grupai, uzskaitu, kā mērķi varam sasniegt šo mērķi, kādu mēs esam noteikuši tikai strādājot kopā arī ar komisiju un cerams arī sadarbojoties kādu brīdi arī ar padomi. Paldies, kolēģi! Šķiet, visi ir apmierināti, tas ir labi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. jūnijas. Tātad tas nozīmē, ka viena nedēļa vēl ir atlikusi grozījumu iesniegšanai. Un, dārgie draugi, nākošā itra sanāksme notiks 10. jūlijā un 11. jūlijā. Tātad būs trīs daļas - 10. un 11. jūlijas. Paldies visiem par piedalīšanos, labu pēcpusdienu un tiksimies nākamnedēļ.